Jā, šodien guten morgen. Labrīt. Wir setzen unsere. Mēs turpināsim vakar iesākto sanāksmi. Tagad par uh, kaitīgajiem izmešiem uh, būs balsojums. Referenti ir Lukacievskas kundze. Lūdzu, pārbaudīsim, vai visi ir klāt. Nobalsojam, lūdzu. Sākam balsot. Also auf den großen Uz lielā ekrāna jūs neredzēsiet ekra rezultātus, bet uz mazajiem gan. Vai esat nobalsojuši? Beidzam balsot. 31 waren dafür. Oh. Test ist alles okay. Test ist alles okay. Congratulations, Wim. Tātad tagad 21. un 23. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 22. 22. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 3. un 5. par abiem kopā, kas par pret atturas, pārbaudīsim trešais un piektais grozījums, jo šeit grūti saskatīt. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. 24 pār, 20 pret pieņemts. 24. atkrīt, nākamais 25. grozījums, kas par? Pret, atturas, noraidīts. 26. grozījums par pret atturas norēdīts. Pieņemts, saka priekšēdētājs, pieņemts. 27. grozījums. Kas par? Pret, atturas, noraidīts. 28. par, pret, atturas, pieņemts. Tagad mutiskais grozījums kopā ar 29. grozījumu, vai kāds vēlas apstrīdēt mutisko grozījumu. Ja nē, tad balsosim 29. par, pret, atturas pieņemts. 30. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 31. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Pirmais kompromiss. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Otrais kompromiss. Kas par? pret, atturas, pieņemts. 36. grozījums par pret, atturas, noraidīts. 37. par pret, atturas, noraidīts. 38. grozījums par pret pret, atturas noraidīts. 39. par, pret, pārbaudīsim. 39. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 28 pret, 15 par, 40 grozījums par, pret, atturas noraidīts, 41 par, pret, atturas noraidīts, 42 par, pret, atturas noraidīts, 6 grozījums par, pret, atturas pieņemts. 43. un 44. Nē, atvainojos, nākamais ir 47. Kas par? Pret, atturas, pieņemts. 48. par? Pret, atturas, norādīts. 49. kopā ar mutisko grozījumu, vai kāds vēlas iebilst mutiskajam grozījumam? Nē. Tātad kopā. Mutiskais kopā ar 49. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Nākamais 51. Par? Pret? Atturas? Pieņemts. 53. par pret atturas pieņemts. Pārējie visi atkrīt. Nākamie ir apsvērumi. 12. grozījums par pret atturas pieņemts. 13. grozījums. Tas papildina 12. kas par pret, atturas, pieņemts. 14. par, pret, atturas, noraidīts. 15. par, pret, atturas, pieņemts. 16. atkrīt. Tātad 16. kas par? pret, atturas, pieņemts. 17. Septītais apsvērums, mutiskais grozījums kopā ar 19. Vai kāds vēlas iebilst pret mutisko grozījumu? Šķiet, ka nē. Balsosim, kas par? Pret? atturas pieņemts. Galīgais balsojums elektroniski sākam balsot par atzinumu ar grozījumiem. Beidzam balsot. Beidzam balsot 35 balsis par, 8 pret, 1 atturējās. Atzinums ir pieņemts. Liels paldies! Žiktīvā. Paiet vietā Lukaševs. Lukacievskas kundze nav zālē, bet lūdzu nododiet viņai apsveikumus. Korridor können Sie natürlich sagen. Ja, klar. Und dass die Dokumente auch alle auslagen, verteilt wurden. Please may I ask you... Lūdzu, vai nu apsēdieties, vai izejiet no zāles, jo mums nav daudz laika. Jetzt kommt meine Besuchergruppe rein. Ich hoffe, die So, bevor wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Mēs pāriesim drīz pie nākamā darba kārtības punkta. Es gribu sveikt 30 apmeklētājus no Vācijas. Jūs ir ielā, ielūgusi Gezīna Meisneru, priecājos jūs redzēt šeit. Un komts un Nākamais darba kārtības punkts. Sveicu Katrīnu Trautmani. Viņa ir Eiropas koordinātora Ziemeļjūras un Baltijas jūras koridoru jautājumos. Mēs tagad viņu uzklausīsim. Mums ir 35 minūtes, un Vācijā esmu iepazinies, ka arī īsi var ļoti, ļoti labi un uh, kodolīgi izteikties. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Vispirms es vēlētos uh, jums novēlēt daudz labu dzimšanas dienā. Jo man teica, ka jums šodien ir dzimšanas diena, un es zinu, ka jums uh, dzelzceļš vai īpaši Rail Baltica projekts jums ir ļoti tuvu pie sirds, un es ceru, ka uh, drīz uh, nākamajā dzimšanas dienā mēs varēsim šo projektu jau atklāt. Uh, Dāmas un kungi, deputāti, liels paldies, ka uzņēmāt mani jūsu komitejā, un uh, liels paldies arī par to, ka jūs esat mobilizējušies, lai atbalstītu koordinātoru pūliņus. Esmu viena no koordinātoriem, un uh, mūsu uzdevums ir uh, nodrošināt vajadzīgos finanšu līdzekļus projektiem, kurus mēs vēlamies īstenot. Mēs redzam, ka Junkera plāns absorbē ļoti daudz līdzekļus no tiem, eh, kas mums ir vajadzīgi. Es eh, gribētu jums eh, pastāstīt par uh, galvenajiem šī uh, koridora posmiem. Tātad galvenais, kas raksturo šo kor ko, uh, koridoru, ir tas, ka uh, Šeit ir runa par bēram 3000 eh, km, kas atrodas tieši Eiropas ziemeļos un kas nav pievienoti eh, ziemeļjūrē, vidusjūrē vai kādām citām jūrām. Šis koridors aptver četras Rietum Eiropas valstis, četras valstis, eh, kas ir pievienojušās Eiropai dažādos brīžos, jo īpaši gribētu pieminēt Poliju un Baltijas valstis. Un mēs redzam, ka vajadzētu nodrošināt līdzsveru starp rietumiem un austrumiem šajā koridorā. Eh, šim koridoram ir arī 17 pilsētu mezgli, un kā jūs zinat, šie pilsētu mezgli ir ārkārtīgi nozīmīgi, jo tie nodrošina multimodālās funkcijas, kuras ir uh, jāakceptē iedzīvotājiem, un jo īpaši eh, tiem ir jānodrošina vajadzīgā efektivitāte attiecībā uz dzelzceļu, eh, iekšzemes vai jūras ceļiem. Tāpat arī ir 18 eh, iekšējās ostas, 13 jūras ostas, un jo īpaši es gribētu pieminēt, ka te ir ietilpst arī daudzas ļoti svarīgas Eiropas Savienības ostas. Tāpat arī 17 uh, eh, dzelzceļa jūras, uh, es atvainojos, dzelzceļa ceļu termināli un uh, ir arī 8 robeža uh, pārējais punkti. Kādi tad ir kritiskākie jautājumi? Pirmkārtām mums ir jautājums ar pārobežu saiknēm. Mums trūkstu līnijas ar standarta uh, dzelzceļa sliežu platumu kas ļautu savienot Baltijas valstis un nodrošināt savienojumu ar Poliju. Tāpat arī ir otrs kritiskais, kritiskais punkts - kravas satiksmes nodrošināšana caur pilsētu mezgliem. Un mums ir arī vairākas vietas, tā skaitā arī, piemēram, Vācijā, Brēmenes, Bremerhāvenes ostā un arī Berlīne, kur varētu nodrošināt pievienojumu uh, ūdens ceļiem. Trešais kritiskais punkts ir interoperabilitāte. Mēs zinām, ka jūsu komiteja šeit ir ļoti iesaistījusies. Vinka kungs izteiksies pēc manis. Tātad es strādāju ļoti cieši kopā ar Vinka kungu, un mēs mēģinam risināt ERTMS jautājumu un tā ieviešanu, jo īpaši šeit ir runa par trīs uh, pārobežu sekcijām tās jau ir aprīkotas, bet ir jādomā ar par, arī par visām pārējām sekcijām, kurām šis aprīkojums vēl ir vajadzīgs. Ostas un uh, jūras uh, autoceļu projekts mēs uh, analizējam gan priekšrocības, gan trūkumus dažādām ostām. Mēs domājam par to, kas varētu nodrošināt veiksmī šim projektam, un jo īpaši tās varētu būt uh, jūras ostas, piemēram, tādas ostas kā Rotterdama, Amsterdama, Antverpene, arī Hamburga, Rīgas brīvosta, Tallinas osta, sadarbība ar Helsinku un Tallinas ostām. Tā ir tāda kā pērļu kaklerota ar šādām jūras ostām, kas ļautu nodrošināt arī savienojums ar uh, dzelzceļu un ļautu nodrošināt gan pasažieru, gan kravas satiksmi. Attiecībā uz eh, šīm ostām mums ir dažādas problēmas, proti slūžas un arī infrastruktūra, kas eh, rada gan finansiālu slogu, gan arī citas problēmas. Attiecībā uz autoceļiem mums arī ir problēmas ar sastrēgumiem, jo īpaši eh, pilsētu mezglos un arī dažādos savienojumos. Mums ir jānodrošina arī savienojuma ar Rail Baltica. Mums arī nav vajadzīgo līdzekļu, lai mēs varētu nodrošināt alternatīvās degvielas. Mums tāpat arī ir dažādi projekti attiecībā uz lidostām, kas ļautu nodrošināt savienojumus ar autoceļiem un dzelzceļu. Kādas ir investīcija vajadzības? Pašlaik e, ir 291 investīcija projekts, kas ir identificēts un kas būtu vajadzīgs, lai, lai ļautu attīstīt šo koridoru un lai to varētu realizēt eh, pilnībā līdz 2030. gadam. 122 projekti, kas attiecas uz dzelzceļu, 67 autoceļu projekti, 82 projekti, kas attiecas uz ostām un iekšzemes ūdens ceļiem, 20 projekti attiecas uz lidostām. Eh, aplēses par šiem 291 investīciju projektu ir 133 miljārdi eiro, un tas ir pēc 2016. gada cenām. Jūs noteikti sapratīsiet, ka ir jānosaka vajadzīgās prioritātes, lai varētu saprast, kā vajadzētu sadalīt šo finansējumu un tas ir ārkārtīgi sarešķīti. Mēs pašlaik izvērtējam projektus, kas ir iesniegti attiecībā uz dažādiem koridoriem. 29. jūnijā komisija varētu uh, paziņot par savu izvēli parlamentu priekšādātājiem un arī dalību valstīm. Uh, savā koordinātors lomā es gribētu pastāstīt, ko tieši esmu darījusi šajā periodā. Esam tikušies ar visiem transporta ministriem no attiecīgajām dalību valstīm. Es eh, mēģināšu izveidot eh, iekļaujošu pieju, kas ļautu satuvināt visas iesaistītās puses, dalību valstu administrāciju, bet vēlamies iesaistīt arī reģionus un pilsētas. Mēs uzskatām, ka uh, šis projekts varētu izdoties tikai tad, ja pilsoņi to atbalstītu, jo šādi lieli infrastruktūras projekti ir ļoti nozīmīgi pilsoņiem. Tieši tāpēc esam organizējuši arī divpusējas tikšanās, esam tikušies ar deputātiem un esmu piedalījusies arī dažādās reģionālās iniciatīvās. Mums ir arī fórums, eh, kas ļaus mums apkopot uh, dažādus viedokļus TNT dienās, kas notiks Rīgā. Mēs eh, tātad mēģinām likt uzsvaru uz Nīderlandes iesaistīšanu, jo Nīderlanda drīz būs prezidējošā valsts. Mēs tāpat arī saņemam ieguldījumu no Somiem, kas arī pievērš ļoti īpašu uzmanību ITS, informācijas tehnoloģijām, jo īpaši loģistikā. Un mēs arī runājam par pakāpojumu lomu. Tas tātad attiektos uz manu lomu un paveikto darbu šajā periodā. Tātad, kas ir vissvarīgākie projekti mūsu koridorā? Dzelzceļa projekts attiecībā uz trīs Baltijas valstīm. Tas ir viens no svarīgākajiem projektiem, kas mums pašlaik trūkst, un tas ir viens no sešiem lielākajiem projektiem, kas pašlaik tiek izvēlēti kā prioritārie projekti. Šīm projektam 2014. Eh, gada oktobrī tika izveidots kopizņēmums, Un pēdējā perioda laikā mēs esam mēģinājuši nodrošināt to, lai mēs varētu uzsākt aktīvu fāzi projekta uzsākšanai. Tātad te ir runa par kopuzņēmumu iesniegto projektu un arī attiecībā uz Polijas un Lietuvas viedokļu tuvināšanu. Darba grupa tiekas regulāri un koordinātorai vajadzētu piedalīties eh, šajās darba grupas sanāksmēs eh, kā novērotājai. Un uh, eh, Baltijas valstis ir uzņēmušās pabeigt šo projektu līdz 2025. gadam. Kā jau, zina, mm, kā jau teicu, kopīgs paziņojums tiks uh, sagatavos TNT dienās Rīgā. Kādas tad ir šī koridora prioritātes? Tad, tad galvenokārt Rail Baltica projekta mērķis ir nodrošināt to, lai visa Eiropas Savienība un dalību valstis apkopotu savus viedokļus. Šis ir projekts, kas mums ir obligāti uh, jāizteno. Es uh, gribētu pateikties priekšādātāja kungam par to, ka viņš pievērš tam tik ļoti lielu uzmanību. Tātad mums ir problēmas ar Amsterdamas slūžām. Tas arī ir kaut kas tāds, kā mums ārkārtīgi trūkst un kas ir ļoti prioritāri. Eh, Baltijas valstis ir nolēmušas eh, iesaistīties privāto investīciju eh, piesaistīšanā, kas ļaus pēc tam izmantot arī CEF fondu. Attiecībā uz iekšējām ostām un to savienošanu ar dzelzceļa, autoceļiem un iekšējiem ūdens ceļiem uh, Arī tā ir ļoti liela prioritāte, pie kuras mēs strādājam. Runāju arī par interoperabilitāti. Šeit ir runa par jauniem projektiem un arī par esošo infrastruktūru, kas mums ļautu nodrošināt eh, labākus rezultātus. Jo īpaši šis jautājums saistās arī ar pilsētu mezgliem, kas īsnībā ļauj savienot vairākus koridorus. Lūk, šādas ir prioritātes. Par šīm prioritātēm mēs varēsim spriest arī TNT dienās Rīgā. Gribētu teikt, ka šis būs ļoti nozīmīgs pasākums, un jūsu eh, transporta komitejas viedokli noteikti ņems vērā dalību valstis arī tālākajās diskusijās. Lielas paldies, dāmas un kungi, par uzmanību. Jā, es pat. Lielas paldies jums par šo uh, izklāstu. Ir... Slotovski, Markus Pieper un mich. Sekojošie runātāji ir lūguši vārdu. Un tu vēl kāds? Vundar. Es jau brīnījos, Roberts Zīle un Karima Deli arī. Zeit, müssen... Mums nav daudz laika, pusotra minūte katram. Teličkas kungs lūdzu. Labrīt. Mm. Sveicu jūs dzimšanas dienā, priekšsēdētāja kungs. Es domāju, ka mēs tikai pēcpusdienā dzersim šampanieti. Paldies arī par šo uh, skaidro, saprotami strukturēto prezentāciju, pārskatu. Es zinu, ka tas ir ļoti sarežģīts uh, projekts, sarežģītāks par dažu labu citu Jūs to ļoti labi aprakstījāt, un es saprotu, ka jūs dosties uz Rīgu uz TNT dienām. Jūs vairāk koncentrējāties uz to daļu, kas attiec uz Baltijas valstīm, raksturojot projekta mērķus. Es brīnos, ka tagad, kad jūs jau strādājat vismaz gadu ar šo projektu, kā jūs raksturotu dalībvalstu paveikto, individuālu dalībvalstu paveikto, kā jūs raksturotu valdību rīcību? Es atceros, ka um, pagātnē ne visas dalībvalsts īpaši izrādīja īpašu aktivitāti Mēs runājam par 130 biljār, milj, bilj, miljārdiem, kad uh, mums nācās sastapties ar uh, līdzekļu samazināšanu no konkrētiem fondiem. Es tiešām gribētu zināt, kur mēs varam jums palīdzēt kā pārliecināt dalībvalstis, kas nav pietiekami aktīvi iesaistījušās. Tagad Gezīna Meisnere. Paldies, Trautmans kundze, arī ļoti interesanti. Un e, šis projekts e, attiec arī uz Vāciju, tieši uz manu vēlēšanu apgabalu. Leja Saksijā um, arī ir noteikti elementi, kas ir jāīsteno. No Piekrastes kanāls arī šeit ir iesaistīts, un mans konkrēt, mani konkrēti jautājumi ir šādi. Cik tālu jūs esat iesaistījušās sanāksmēs par Ziemeļjūras un Baltijas jūras stratēģijām, jo, manuprāt, šeit pietrūkst koordinācijas, bet jums taču vajadzētu piedalīties šajās sanāksmēs. Un vēl viens jautājums. Uh, Hamburgas um, ostas problemātika, tas arī, tā arī ir tāda mazliet tā kā šaurā bezizēja. Kā, kā jūs vērtējat uh, tās iespējas un vēl, kā Junkera plāns varētu tikt piesaistīts šī projekta finansēšanai? Uh, Runājot par Amsterdamas slūžām, jūs teicāt, ka holandieši grib privātos investorus piesaistīt, varbūt FC varētu piesaistīt, nevis SEF. Man vēl būtu daudz citu jautājumu, bet tiem nav laika. Tagad Jens Nilsens lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Man ir divi jautājumi. Tie nav saistīta ar finansējumu, bet gan ar visu kopējo procedūru. Es, jūs esat bijusi arī pilsētas pašvaldības vadītāja, un jūs zināt, ka arī e, ir jāiesaista reģionālās pašvaldības, cik tālu tas šeit ir vispār paveikts, vai ir ņemts vērā cilvēku viedoklis un vēl. Jūs runājāt par Ziemeļ Eiropu un Zviedriju un Somiju. Kā tad, kur jūs, kam jūs pieskaitāt Zviedriju un Somiju, ja jūs, ja šis projekts, ja Ziemeļ, par Ziemeļ Eiropas valstīm tiek dēvētas Baltijas valstis, daudzas ostas Zviedrijā arī iesaistās aktivitātēs, kas ir saistīts ar transportu uzlabošanu. Tagad lūdzu Slotovska kungs. Paldies. Es arī es gribu sveikt jūs dzimšanas dienā. Un runājot par prezentāciju, man ir viens jautājums. Jūs par Polijas um, ostām nerunājāt, ne par Gdaņsku, ne citām. Kāda ir Polijas loma šajā projektā? Danke sehr. Paldies. Markus Pīpers lūdzu. Man ir jautājums par FC. Daudz projektu Jūs šeit pieminējāt, kas attiecās uz ūdens ceļiem, uz slūžu izmantošanu. Trautmans kundze, vai tiešām jūs domājat, ka privātie investori šeit iesaistīsies? Proti runa ir par ūdens ceļiem un dzelzceļiem. Vai jūs domājat, ka FC varētu ko līdzēt, attīstot šīs transporta asis? kuras mēs parlamentā ar lielām pūlēm esam nodefinējuši vai identificējuši. Otrs jautājums - Nīderlanda saistība ar Austrumu Eiropu. Ūdens ceļš ir, kas tas ir tie 20 km, 20 km pārāvums starp kanāliem. Uh, Te varētu ietaupīt veselu dienu vai pusotru dienu, lai ātrāk no Nīderlandes nokļūtu Austrum Eiropā. Um, kāda Vācijas uh, iestādes pretojās uh, šim projektam, bet kāda ir jūsu iespēja ietekmēt to, lai, lai šeit netiktu kaut kas uzbūvēts un tāds, ka šo kanālu savienojumu arī nākotnē nebūtu iespējams izveidot. Paldies, nākamais runātājs. Paldies, priekšādātāji, sveicu jūs dzimšanas dienā un paldies arī koordinātorei par labo prezentāciju un par ieteikumiem daudz ko varam atbalstīt, un līdzi kā, līdzi kā Jens Nilsens, uh, viņš ir zviedrs, bet es esmu somiete, gribētu uh, tomēr uzsvērt, ka šis koridors ir svarīgs visai Eiropai. E arī Eiropa ir jāsavieno arī ar Arktikas reģionu. Un jāpaturprātā, protams, arī resursu jautājums no otras puses no Somijas lidostām var ļoti labi nokļūt Ķīnā un citās Āzijas valstīs. Baltijas jūras reģions. Ir būtiski arī attīstīt Uh, saiknes starp um, ostām un citiem vai šoseju transporta mezgliem. Šeit vēl ir daudz problēmu, kas saistās arī ar Rail Baltica, daudz neatrisinātu problēmu. Es gribētu no jums dzirdēt vairāk detaļu, nu kā jūs vērtējat uh, iespēju šo projektu īstenot. Ko parlaments var darīt? Tas ir ļoti būtisks projekts Eiropas parlamentam. Danke sehr, Robert Zīle. Paldies, Robert Zīle, lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, man arī priekšēt redzēt faktiski divus koordinātors, eh, mūsu kolēģi Pāvēl Teliška, kurš strādā Real Baltica projektu daudzus gadus kā koordinātors, un tagad Trautmans kundze par visu koridori. Eh, es gribētu papildināt savā ziņā, kā jautājumu Trautmans kundzei to, ko teica Teliška kungs. Eh, vai jūs savā šī laikā, kad jūs sāk, esat uzsākuši šo koordinātoru darbu, kādus politiskus vai arī interešu grupus, teiksim, šķēršļus jūs redzat Real Baltica projektā? Uh, Jūs varat, protams, atbildēt diplomātiski, bet uh, varbūt, ka parlaments, zinot šo virzienu vismaz un apzinoties, kādi interešu grupus un politiskie šķēršļi varētu būt, varētu ietekmēt šos procesus. Tas ir viens jautājums. Un um, otrs, uh, vai jūs neredzat arī problēmu tīri politiski? Uh, Nākošā gadā tiks pabeigts posms Lietuvas teritorijā no polijas robežas līdz Kaunijai ar 14,35 mm sliedēm. Uh, Uh, kurā paralēli 15-20 mm sliedz, 14-35, bet kas nedara ar Baltiku 2 ātru vilcienu projektam, Tātad, bet kur izmantot kohēzijas fonda naudu, Eiropas nodokļu maksātāja naudu. Un ja tagad mēs būvēsim pēc 8 gadiem vai 9 gadiem trešo līniju šeit tur blakus, kura atļaus iet ar ātrumu 240 km/h, vai mēs nenonāksim politiskā strupceļā par Eiropas nodokļu maksātāja naudas uh, nu, izniekošanu. Paldies! Karima Delī. Karima Delī. Merci beaucoup, Katrīna. Lielas paldies Katrīnai Trautmanai par šo prezentāciju. Es izteikšos visam īsi. Mans pirmais jautājums ir šāds, vai jūs varat eh, šodien man eh, pateikt piemērus? Eh, vai jūs esat iesaistījuši savā darbā pilsoņus, tad, tad jūs koordinātors lomā? Vai jūs esat saskārusies ar grūtībām? Ja jā, tad es gribētu zināt, ar kādām. Un beigās es gribētu jautāt par progresu pie koridoriem attiecībā uz RTMS. Nu, viens puses tātad šeit ir runa par infrastruktūru, no otras puses ir par uh, uh, ritošo sastāvu. Vai jūs redzat šeit uh, Uh, reālas, reālu progresu, vai arī šeit ir jūtama bloķēšanās, un ja ir jūtama šāda bloķēšanās, tad kas tieši to izraisa? Um, es pats arī gribēju vēl izteikties. Tad tiek runāts par to, ka ir vajadzīgs standārta uh, sliežu izmērs, bet uh, kādā veidā tas tik nodrošināts, vai tad būs posms no valkas līdz kauņai, vai ir panākta vienošanās? Es saprotu, ka pēc diviem gadiem eh, līdz eh, robežai eh, no Bielastokas šim posmam ir jābūt gatavam. Bet, kā Roberts Zīle norādīja, īstenībā tā ir naudas šķērdēšana. Ja mēs pašlaik paredzam ātrumu 120 km/h un pēc tam uh, tiek būvēti jauni ceļi ar 160 vai 200 km/h, tad uh, gribētu norādīt, ka arī Vācijā ir tādi ceļi, kas ir paredzēti gan reģionālai satiksmē, gan arī uh, ātrvilcieniem, piemēram, Berlīna-Hamburga. Un tas viss ļoti labi funkcionē. Es domāju, ka mums ir tik daudz projektu, mums naudas nav daudz, varbūt mums vajadzētu to mērķiecīgāk izmantot. Vai jūs iesaistaties šajās diskusijās, un varbūt jums vajadzētu pār šo lietu parunāt. Liels paldies par jūsu prezentāciju, tagad dod vārdu atbildē. Merci beaucoup, je vais. Paldies. Atbildēšu pēc iespējas skaidrāk. Mums nav daudz laika. Vispirms es gribētu pateikties Pāvēlam Teļičkam, jo viņš ir pirmais parlamentārietis, kas arī uzdeva jautājumu, un viņš ir arī speciālists. Es gribētu viņam vispirms pateikties par ļoti nozīmīgo darbu. Viņš ir tāds kā James Bonds, viņš uh, ir arī priekštecis Verai, kas ir mana konsultante uh, komisijā. Nu, jūs redzat, esam sieviešu komanda. Ir arī ļoti daudz transporta ministru sieviešu šajā koridorā. Es gribētu arī atbildēt Zīles kungam un priekšādātāja kungam un deputātiem, kas uzdeva jautājumus par Rail Baltica projektu. Kāds ir politiskais izvērtējums un ko es varu teikt attiecībā uz dalībvalstu attieksmi? Pirmā problēma, ar ko es saskaros visā koridorā, un īpaši šajā projektā, ir tas, ka uh, viss runā par Eiropu un runā par koridoru, un tieši tāpēc nevajadzētu palikt ierobežotiem savas valsts robežās. Vajadzētu nodrošināt atgriezenisku saikni un justies kā kolektīvam. Otrā problēma, otrās grūtības, ar ko es saskaros, ir tās, uh, uz ko jūs norādījāt priekšādātājs Tungs Pielestoka un Kauņa Eh, Poļa, Polija un Lietuva. Tieši šī iemesla dēļ visā šajā periodā esmu mēģinājusi nodrošināt eh, kompromisa rašanu starp Poliju un Lietuvu. Vajadzētu atbloķēt visu Rail Baltica projektu. Ja tā nebūs, mēs nevarēsim piesaistīt šo uh, eh, ātro dzelzceļa līniju uh, pārējam tīklam un tad mēs nevarēsim runāt par šī koridora efektivitāti. Tas ir politisks, ģeostrateģisks jautājums. Tas attiecas ne tikai uz Poliju un trīs Baltijas valstīm, bet arī uz Somiju, kas atbalsta priekšlikumus, e, kurus vajadzētu pabeigt Rīgā. Tātad e, Polijai un Somijai vajadzētu piesaistīties kā novērotājām kopuzņēmumā. Tātad tās jau ir novērotājs darba grupā. Mums vajadzētu pēc tam redzēt tādu reālu kopēju pārvaldību. Es kopā ar MUV ģenerāla direktorātu uh, esmu jau diskutējusi ar abiem partneriem par uh, šo līniju no Varšavas līdz Kaunijai. Mums vajadzētu izpētīt uh, to, ko ir pieprasījusi Polijas valdība, veikt divus pētījumus. Un uh, Eh, mums vajadzētu paskatīties, kādas tieši ir vidas problēmas, eh, kā tās risināt, un eh, kā mēs varētu pēc iespējas ātrāk atvērt šīs jaunās līnijas ar 160 km stundā, tā lai mēs varētu nodrošināt visas vajadzīgās investīcijas Baltijas valstīs. Attiecībā uz Lietuvu tā arī ir pavirzījusies uz priekšu attiecībā uz jauno līniju, un es gribētu teikt, ka tieši šīs kustības ietveros mums vajadzētu atrisināt šīs problēmas. Te ir runa par uh, strateģiskiem un politiskiem mezgliem. Es, es redzu, ka ir mm, griba rīkoties. No polijas ministra puses es redzēju, ka ir vēlme uzklausīt. Uh, Un, protams, mēs redzam arī motivāciju Lietuvas valdībā. Redzu, ka situācija mainās, bet eh, katram vajag pierādījumus, un visi gaida kaut kādus mīlestības pierādījumus, un ja šīs mīlestības nav, tad šos pierādījumus ir grūti atrast. Mēs esam mēģinājuši sagatavot pirmo eh, kompromisa mm, posmu, bet katrs gaida kaut ko no pretējās puses. Tātad mums vajadzētu nodrošināt, lai visi iet vienā virzienā. Lūk, šāda ir situācija attiecībā uz Rail Baltica, kas man ir šī brīža prioritāte, jo tieši šeit mēs saskatām vislielākās politiskās problēmas. Bet mm, attiecībā uz Nīderlandi, uz Vācijas, Bēļģiju ir jūtams atbalsts no ministriem. Visas rietumu valstis ir sapratušas, cik svarīgi ir pabeigt šo infrastruktūru. Attiecībā uz eh, pašvaldībām, reģioniem un pilsētām eh, mēs esam veikuši konsultācijas, esam iesaistījuši dalību valstis un kas ir ļaušas mums eh, definēt šo koridoru. Pirmam kārtām te ir runa par Elbu un arī uh, Oders upi. Mums ir kopīgas diskusijas, un mēs pilnībā piekrītam patām Koksam, kurš saka, ka uh, Eh, viņa koridorā ir Zviedrija, man ir tikai Helsinki, un attiecībā uz Somiju es būtu eh, cerējis, ka mēs varētu iekļaut Somijas ezerus, jo eh, Somijas ezeri ir iekšzemes ūdens ceļi, bet tas netika paredzēts. Tāpēc es arī uzdevu jautājumu par ķīles kanālu. Uzskatu, ka mums vajadzētu realizēt šo projektu tā, lai mēs varētu nodrošināt piesaisti Ziemeļ jūras un Baltijas jūras ostām. Uh, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, jo šeit ir runa par uh, piekļuves punktiem, un to mēs vēlētos nodrošināt tieši ar Ķīnas, Ķīles kanāla palīdzību. Lūk, uh, Eh, šie ir punkti, kur mums vajadzētu nodrošināt uzlabojumus, kur mums vajadzētu uzlabot regulējumu. Tā, lai mēs varētu uh, ņemt vērā arī to, ko jūs pieminējāt, eh, deputāti kungi, attiecībā uz pilsētmezgliem. Protams, arī uh, pašvaldības ir jāapvieno. Uh, Mums ir reģioni, kur apvienojas, teiksim, Vācijas, Nīderlandes un Bēļģijas valstis, tāpat arī mums ir eh, Saksija, Berlīnas reģions. Mēs redzam, ka reģioni ir mobilizējušies. Esmu kontaktējusies ar polijas varas iestādēm. Mēs redzam, ka šeit ir īpaša dimensija eh, Polijā, reģionālajā līmenī, un tā būs ļoti nozīmīga mūsu turpmākajā darbā. Tātad mums ir reģionu forums, kas eh, notiks Rīgā, tāpat arī ir paredzēts otrs eh, reģionu fórums uz gada beigām, un esmu apņēmusies sadarboties ar šiem reģioniem. Esmu arī eh, apņēmusies gatavot darba plānu pēc mūsu tikšanās ar reģioniem. Attiecībā uz Eiropas ziemeļiem pilnībā piekrītu tam, ka nepietiekami ir ņemti vērā divi aspekti. Pirmām kārtām mums ir jādomā par izējumateriāliem un par uh, uh transportu. E, attiecībā uz Skandināvijas vidusjūras koridoru mums e, ir vīzija. Mēs e, domājam arī par ledāju kušanu, un jo īpaši mums vajadzētu paskatīties, kā tas viss notiks. Mums ir jā, jāparedz <clears throat> arī pārvaldība Baltijā. Uh, Mani patiešām patīkami pārsteidza, ka cik labi darbojas šis aprīkojums. Mēs arī redzam, ka pastāv sadarbība starp Somiju. Mēs redzam, ka tiek nodrošināta pārvaldība dažādās transporta sistēmās, notiek uzlabojumi un sadarbība ir patiešām laba. Esmu ļoti priecīga un mēģinu to visu uh, uzlabot. Attiecībā uz FC, uz Junker plānu, ir tikuši identificēti vairāki projekti šajā koridorā, kurus varētu um, finansēt ar šo jauno um, instrumentu. Tas attiecas uz Hamburgas ostu, uz dažādiem instrumentiem, uz uh, Amsterdams slūžām, uh, ko jau zināmā vērā uh, aptver uh, šie finanšu līdzekļi. Uh, Tātad mēs eh, sakām, ka šie projekti varētu tikt uh, paredzēti šai jaunajai finansēšanai. Galvenokārt te ir runa par ekonomisko izdevīgumu, kuru vajadzēs pierādīt. Protams, mums ir arī vairāki citi temati. Eh, te ir runa par lidostām un par dzelzceļa piesaisti. Vai nu te tiek izveidots apveceļš pasažieriem lidostām, un te ir īpaša problēma attiecībā uz Helsinkiem. Šeit mums ir arī piemērs, eh, kā koordinators var sniegt savu atbalstu, un mēs arī redzam, cik grūti ir noteikt kritērijas koridoram. Domāju, ka šeit mums ir eh, īpaši daudz darba, es pievērsīšu uzmanību pilsētas mezgliem un to uzlabošanai. Eh, kādi pašlaik ir šķēršļi? Šķēršļi galvenokārt ir politiski un arī finansiāli. Mums ir jānodrošina tāda programmēšana, kas ļautu um, nodrošināt pēc iespējas lielāku rezultātu sasniegšanu šī finanšu plāna ietveros. Es parasti cīnos tieši par to, ka mums ir jānodrošina izpildi jau tagad, mēs nevaram tikai plānot. Attiecībā uz saziņu ar pilsoņiem, lai mm, nodrošinātu to, ka šķērši tiek likvidēti, un to arī norādīja Telička, uh, Mums eh, vajadzētu kopēji veikt šo komunikāciju politiku, un tieši dalībvalstīm vajadzētu iesaistīties, jo tieši dalībvalstis ir tās, kas daudz ko īsteno. Bet eh, nevienmēr šī sadarbība ir pietiekami laba. Vajadzētu informēt nacionālos parlamentus, vajadzētu informēt arī iedzīvotājus. Dažkārt valdības ir skaidri pateikušas, ka mums ir vajadzīgs jūsu atbalsts. Šo atbalstu es labprāt sniegšu. Agrāk esmu darbojusies kā mērs, un es zinu, cik būtiski ir lieli infrastruktūras projekti, piemēram, eh, TGV Francijā austrumos. Es vedu sarunas ar katru pilsētu, ar katru departamentu, ar, ar katru reģionu. Es gribēju, lai iedzīvotāji akceptē to, ka eh, šī infrastruktūra tiek finansēta. Uh, un eh, tas attiecās uz visu un arī uz tarifiem. Pašlaik eh, tas eh, noteikti darbojas vislabāk mūsu valstī un arī Eiropas līmenī. Vajadzētu parādīt, ka nauda tiek labi izmantota un ka mēs varam pareizi to tērēt. Šeit mēs varētu iesaistīt mūsu reģionu partnerus, arī partnerus no ostām un uh, arī uzņēmumiem. Mēs varētu izmantot pareizo komunikāciju eh, tehnoloģiju. Tāpat arī ir jādomā par subsīdijām, eh, par dzelzceļu, jo īpaši par Baltijas valstīm, bet mums ir jādomā arī par jaukto finansējumu. Mūsu mēķis ir tātad rīcības plāns ar uh, darba kārtību, ko mēs varētu sākt uh, īstenot jau 2016. gadā. Uh, Lūk, priekšēdētāji, es esmu optimiste, neskatoties uz šīm grūtībām. Cerams, ka šīs grūtības mēs varēsim pārvarēt. Liels paldies jums par to, ka jūs piedalāties šajā sanāksmē, un jūsu uzdevums ir arī uh, nodrošināt komunikāciju dalību valstīs. Rail Baltica ir iekļauts sešās prioritātēs šim periodam, un uzskatu, ka tas ir ļoti būtiski. Paldies! Vielen Dank, Katrin. Lielas paldies Katrīnai Trautmanai. Mēs arī esam optimisti, citādi šeit neatrastos, un visi kopā mēs noteikti panāksim. Datums jau ir noteikts, un cerams, ka arī to sasniegsim. Vēl divi īsti jautājumi. Ja īsumā, Trautmans kundze, jūs tagad neatbildējāt, vai jūs varētu ātri atbildēt, vai jūs būsiet iesaistīti sarunās par Uh, Ziemeļjūras vai Baltijas jūras stratēģiem. Es bieži piedzīvoju, ka šīs uh, lietas notiek paralēli, vai jūs esat iesaistīti šajos procesos. Kusmitovs kungs, uh, paldies. Um, es nesaņēmu atbildi saistībā uz polijas ostām. Vai jūs varētu atbildēt šo jautājumu? Paldies. En ce qui concerne euh, l'application Attiecībā uz Ziemeļjūru un Baltijas jūru, protams, ka mēs eh, pie tā strādājam, visi dienesti ir iesaistīti. Mēs eh, sadarbojamies ar Patu Koksu, ar kolēģiem, ar Karlu Vinku, attiecībās ar TMS, bet uh, skaidrs, ka katrs ir vairāk iesaistīts uh, savā, uh, savā problēmu lokā, jo ir problēmas, kas ir jārisina taču mēs regulāri organizējam sanāksmes, kur mēs tiekamies un kur mēs eh, izskatām šīs problēmas. Eh, MUV ģenerāla direktorātā ir ļoti laba sadarbība, bet, eh, protams, arī Ziemeļjūras un Baltijas jūras dalībvalstīm vajadzētu sadarboties. Tā tas ir bijis Latvijas prezidentūras laikā, tā tas noteikti būs arī nākamās prezidentūras laikā un jo īpaši Nīderlandes prezidentūras laikā, ar kuru mēs jau esam runājuši par šo īpašo lomu un par šo īpašo uh, koridoru, Ziemeļjūras un Baltijas koridoru. Attiecībās Polijas ostām tās uh, ir ostas, kas uh, Polijai ir mm, savienojumi punkti, ļoti nozīmīgi savienojumi punkti. Uh, Iespējams, ka Polija tās uh, izvirza mazliet vairāk uz priekšu nekā to dara Vācija attiecībā uz Hamburgu vai arī Nīderlandē. Eh, Polija ir ļoti skaidri noteikusi savu nacionālo starp asu tīklu, kas ir ļoti būtisks arī starptautiskai tirdzniecībai. Polijas ostas mums noteikti vajadzētu novērot, un tas ir tāds īpašs ambīciju punkts. Es eh, runāju ar eh, transporta ministri, mēs noteikti arī dosimies uz ostām, runāsim par šo ostu prioritātēm un turpmākajiem projektiem. Lielas paldies vēlreiz! Ar to mēs esam noslēguši šo darba kārtības punktu novēlu jums panākums nākotnē. Paldies! So, wir kommen nun zum. Tagad pāriesim pie nākamā darbības punktu, un šeit vēlos sirsnīgi sveikt Karela Vinka kungu, kurš mums jau ilgāku laiku ir zināms saistībā ar RTMS, viņš ir RTMS koordinators, un šeit mums ir nelāgā pieredze, jo ir desmitiem tūkstošu kilometru RMTS, taču neviena lokomotīva, kas varētu nobraukt visu šo posmu, un viņa uzdevums ir tas, tāds, lai mēs mācītos no šīm kļūdām, lai izmainītu šo situāciju nākotnē. Tādēļ priecājos, ka jūs šeit esat. Karel Finkungs, vārds jums. Priekšsēdētāja kungs, godātie parlamenta deputāti, saņēmu desmit minūtes, lai varētu jums paskaidrot, kāda ir situācija saistībā ar ERTMS, un es centīšos ievērot šo laiku un arī dot jums iespēju uzdot un atbildēt jautājumus. Sākumā ātri par manu prezentāciju. RTMS ir instruments, kuru meklējam dzelzceļa si sistēmā. Un šeit mēs runājam par savstarpējo savietojamību. Mums ir nepieciešams Eiropas tīklus padarīt savstarpēji savietojams. Kopš 2005.6. gada, kad uzsākām darbu, mēs noteicām trīs nosacījumus, kas ir jāaizpilda, lai īstenot šo savietojamību. Pirmkārt, šo mm, infrastruktūras uh, ciešo posmu likvidēšana, tad RTMS e īstenošana, kā arī harmonizācija. Un šie nosacījumi vēl joprojām nav mainījušies. Mums tie vēl joprojām ir jāizteno, kā jums jau zināms, esībā ar efektivitāti. Lai pātrinātu šo procesu, jo ir jau desmit gadi pagājuši, kopš mēs uzsākām šo standartu uzstā, attīstīšanu, šo standartu īstenošanu, IRTMS e īstenošanu. Mēs atzīstam, ka mums ir jāpātrina process, tādēļ mēs komisijai piedāvājam izveidot šādu programmu no 15. līdz 16. gadam. Un šajos gados mums ir jāsasniedz zināms skaits rezultātu, lai uzlabotu sastarpējo savietojamību mūsu tīklos. Un galvenie principi pirmkārt ir lietotājs pirmais. Šobrīd līdz šim Mēs daudz laika veltījām un daudz uzmanības veltījām, lai noteiktu, kāda ir standarti, konkrētās specifikācijas. Manuprāt, šis process jau ir nobriedis un mums ne, tagad vajadzētu nomainīt mūsu uzmanību attiecībā uz lietotājiem. Un šeit ir jāvērš tieši pie dzelzceļa uzņēmumiem, jo viņi atrodas konkurētspējīgā vidē, viņiem jāprot uh, konkurēt ar citiem transporta uh, veidiem, un kā jums zināms, dzelzceļa uzņēmumi ir visbūtiskākie lietotāji. Protams, arī infrastruktūras pārvaldītāji šeit ir jāiesaist, taču viņiem pastāv mon nacionālajie monopoli, kas situācija. Situācija. Kā jau priekšstājs teica, mums ir desmit tūkstošiem kilometru uh, tīkli, taču nav neviena lokomotīva, kas varētu to visu nobraukt. Un tas ir jāmaina, un ne tikai kopā ar komisijas, dalībvalstu infrastruktūras pārvaldītāju uh, bet arī ar nozares eh, pārstāvju iesaistīšanos. Mēs vēlamies, lai mums būtu viena eh, borta ierīce, kas atvieglotu šādas lokomotīvas eh, braukšanu, padarīt patiesībā iespējams šādas lokomotīvas braukšanu visur Eiropā. Tātad mums diskutējot infrastruktūras pārvaldītēm, būs jāpraugās, lai visas funkcijas, kas ir iesaistītas šajā borta ierīcē, ir savietojamas ar infra, pieejamo infrastruktūru. Tad runāt par izvietojumu. Mums ir specifikācijas, mums ir šis uh, pamatprasības, Tātad tagad mums vienkārši ir jānosaka prioritātes attiecībā uz izvietojumu. Protams, arī ERTMS sistēma, izmaksu samazināšana, tā ir ļoti dārga, piegādātāji piegādā šīs uh, sistēmas par pārāk dārgām izmaksām, tādēļ nevar nodrošināt konkurētspēju. Un visas izmaiņas, kas ir nepieciešams, lai īstenot šo sistēmu, uh, ir ļoti dārgas lietotājiem. Tādēļ mēs cenšamies īstenot standarts un cenšamies pēc iespējas samazināt izmaksas, cik vien to varam. Runāt par mūsu mērķiem 2015. gadam šajā īpašajā programmā. Mēs vēlamies notikt stabilu un nobriedušu specifikāciju kopumu. Mums ir baseline 2 un 3, un mums ir jānostabilē šie instrumenti. Tas nozīmē, ka šīs specifikācijas nedrīkst mainīt tik pēc sešiem mēnešiem vai ka, katru gadu. Šīm specifikācijām jābūt stabilām, kā tas parasti ir. Tā ir attiecībā uz informāciju tehnoloģiju sistēmām. Turklāt jāņem vērā tas, ka ritošā sastāvā mūžildze ir daudz ilgāka nekā šo informāciju tehnoloģiju mūžildze, kuras mēs iestrādājam šajos sastāvos. Un šeit ir jāatrod uh, balans, ņemot vērā e, evolūciju tehnoloģiju ziņā un gaidāmām izmaiņām nākotnē. Tāpat arī mums ir nepieciešama savietojama infrastruktūra. Šai infrastruktūrai jābūt spējīgai pieņemt šo vienu borta ierīci, kuru izstrādājam. Tāpat ir nepieciešams arī reāls un uh, izvietošanas plāns. Mums ir jāzina, kā, kad mēs uh, darām lietas, kādas ir prioritātes, un šeit mēs sadarbojamies ar citiem koordinatoriem, kas ir ļoti būtiski. Piemēram, ja jūs palūkojaties uz ziemeļiem vai vidusjūras reģioniem, šeit uh, situācija ir daudz labāk attīstītāk nekā attiecībā uz koridoriem citās Eiropas uh, vietās. Tādēļ mums ir nepieciešama re reāls un uh, apņēmīgs izvietošanas plāns. Sākotnējais plāns mums uh, bija 2009. gadā sagatavots, un šobrīd šis vēl joprojām ir oficiālais izvietošanas plāns, taču mēs sapratām, ka tas nav reāls un tas neatbilst reālajai situācijai. Tādēļ mums ir jauna ideja, vēlamies 2016. gadā piedāvāt jaunu ideju, jaunu darba plānu, kā īstenot RTMS infrastruktūrā, lai mums būtu daudz labāk savietojami tīkli. Tad uh, eh, regulatorā uh, eh, ietvars, šeit ir runa palī pie standartiem. Tātad šeit ir nepieciešama arī caurskatāms eh, regulējums Mēs vēl joprojām esam ļoti piesaistīti nacionālajām prasībām, lai izmainītu lietas. Nu, mēs nevēlamies atbrīvoties no šiem likumiem, taču vēlamies, tā teikt, sakot šīs uh, likuma sistēmas, lai mums būtu iespējams īstenot vienu ērtēju sistēmu visur. Tad runājot par šīs izvietojuma atbalstu, tas ir būtiski visiem koridoriem un īpaši finansējumam, kas ir nepieciešams ērtēmēs. Šeit pastāv līdzfinansējums no CEF, no citiem fondiem, inovatīvi finanšu instrumenti, kā arī nozar tiek iesaistīta. Un vēlos uzsvert to, ka tā lieta, ko uzņēmumi dzelzceļa nozarē nepamāna un ko, kam mēs nevēltam pietiekam vērtību, ir tas, ka šeit netiek aplūkot ekonomiskā puse, šī biznesa puse. Mums ir jālūkojas uz visu šo projektu ļoti detalizēti, uh, kādas mēs varam palielināt kapacitātes, kādas ir vidas problēmas, kāda ir uh, drošības aspekti, kādas ir izmaksas. Tāpat arī jāaplūko enerģijas samazināšanas izmaksas. Šeit ir jāaplūko viss kā biznesa plāns, īstenojot RTMS, un tas viss ir iespējams, pie tā mēs strādājam. Tad reāls un uh, tāds stabils izvietošanas plāns Es šeit piedāvāju divu soļu pieju. Par to arī notika vienošanās, par to vienojās dalībvalsts. Mēs rīkosimies divos soļos. 2015. 2020. gads un 2020. 2030. gads. Pirmais solis noslēgsies 2015. gada septembrī, tad mums būs pārskatītais darba plāns attiecībā uz RTMS īstenošanu Un tad mums ir otrs solis, kas tiks īstenots no 2015. gada septembra līdz 2016. gada aprīlim. Un šeit nākamā gada otrajā pusē mēs varēsim piedāvāt finalizētu ērtēmēs īstenošanas eh, plānu, ņemot vērā visus tos aspektus, kurus jau pieminēju. Darbs ar dalībvalstīm un uzņēmumiem dzelzceļa nozarē norit ļoti labi. Neraugoties uz tikšanām, kas mums jau pastāv, mēs esam ieviešuši kurs trilaterārās tikšanās. Šeit mums piedāvās, piedalās līdzies pārstāvi no dalībvalstu ministrijām, no komisijas un no infrastruktūras pārvaldītāju puses. Mēs sanākam visi kopā, aplūkojam, kādas ir prioritātes, palūkojam, kādi ir trūkumi un tad pieņemam lēmumus un tas notiek ne tikai attiecībā uz tehniskajiem jautājumiem, bet arī attiecībā uz finanšu iespējām, jo tas viss ir cieši saistīts ar atsevišķo dalību valstu finanšu ministriem. Tātad, ja mēs palūkojamies, ka varam īstenot mūsu programmu līdz 2016. gada beigām, tad mums ir jauns Eiropas izvietošanas plāns, kas nodrošinās daudz labākas iespējas ka mums izdosies sasniegt mūsu mērķus, proti, lai mums būtu savstarpēji savietojams tīklus dzelzceļa nozarē visas Eiropas Savienības teritorijā līdz 2016. gadam. Manuprāt, šis projekts ir ļoti svarīgs, taču tas ir arī tas projekts, kurš ir vislabāk attīstījies. Un ja es dzirdu to, ka komisija uzspiež uh, un veicina konkrētus projektus un darbus, tad var teikt, ka šis projekts jau ir gatavs. Raugoties no tehniskās ziņas, šis projekts ir gatavs. Un tādēļ parlamenta sniegtais atbalsts, komisijas sniegtais atbalsts, padomas sniegtais atbalsts ir vislabākā garantija tam, ka mēs sasniegsim to, kas ir mūsu galvenais mērķis, proti Eiropas Savienība, kurā pastāv sastarpējā savietojamība ar dzelzceļa līmenī. Paldies! Paldies par šo prezentāciju. Es pieteicu Werner Kūnu, Dominiku un mani sarakstā pie runātājiem Pāvels Telička vēl vēlas, un tad katram divas minūtes. Tagad došu vārdu Werneram Kūnam. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī koordinatoram Karelam. Tieši šī vilcienu drošības sistēma ir ļoti būtiska. Ir pēc iespējas jāspēj izvairīties no negadījumiem, no avārijām Pasažieru drošība ir ļoti būtiska. Pirms pāris gadiem Briselē notika avārija, kurā gāja bojā vairāk cilvēku, jo nedarbojās uh, vien, visvienkāršākās sistēmas. Uh, nenostrādāja vilciena apstādināšanas sistēma vai bremzēšanas sistēma, vilcieni vilciens iebrauca uh, zonā uh, uz sarkano gaismu, mēs redzam, ka ātrums kļūst ar vien lielāks. Tagad ir jautājums, cik efektīvi vispār tiek izmantotas ātrās, uh, šīs ātrās sliedes, kas ir domātas ļoti lielam ātrumam. Vācijā, kā norādīja priekšādātājs, ir šīs trīs dažādās sistēmas un ERTMS tā ir sistēma, kas ļauj saskaņot uzraudzīšanas sistēmas, un tā ir jāievieš dalībvalstīs. Trīs lielie piedāvātāji - Siemens Vācijā, Dominik eh, Francijā un Bombardier, kas ražo kaut ko Itālijai, nu, jo, jo projām nav spērījuši uh, iz, izveidot kaut ko tādu, kas darbotos saskaņoti. Jautājums Karelam varat nosaukt piemērus, kur šī sistēma darbojas pārobežu mērogā. No Varšavas uz Parīzi vai no Kopenhāgenes uz Romu var aizbraukt bez šķēršļiem. Kavēšanās, kas notiek Uh, dzelzceļā lielākoties saistās ar traucējumiem signalizēšanas sistēmās. Jautājums ir, ko jūs darāt komisijā un sadarbojoties ar trim piegādātājiem, ko es uh, nosaucu. Paldies! Dominiks Rikē, lūdzu. Merci, monsieur le président, je remercie. Paldies, priekšsādātājs. Paldies arī Karlam Vinkam par uh, viņa izklāstu. Man ir četri jautājumi. Uh, Pirmkārtām, kāda ir jūsu nostāja vai vērtējums par padomes pozīciju attiecībā uz ceturto eh, dzelzceļa pakotni, eh, tehnisko daļu, kur ir runa par to, ka tiks pārskatīta dzelzceļa aģentūras loma un eh, RTMS kļūs par pamata elementu, lai varētu kontrolēt šo īstenošanu. Tātad te ir runa par racionalizāciju un unifikāciju. Otrs jautājums. Attiecības starp investīciju atbalstu eh, no Eiropas puses, tātad infrastruktūrai, un vai vajadzētu šeit eh, sasaistīt ērtēmēs e ar infrastruktūru, kam ir vajadzīgs Eiropas atbalsts. Trešais jautājums Ko koordinators domā par priekšlikumiem, kas ir izteikti par vienotas Eiropas struktūras izveidi finansēšanai un finansējuma izmantošanai, kas attiektos uz visiem finanšu mehānismiem? Tātad ir runa par RTMS finansiālo uh, finansiālajiem rezultātiem, kas nekad nav tikuši pieminēti, bet par ko vajadzētu runāt. Tātad šeit būtu runa par Eiropas finanšu mehānismu izveidi, kas varētu tikt eh, pielāgots katras valsts vajadzībām un eh, būtu runa arī par ieņēmumiem. Pēdējais jautājums. Vai koordinatoram ir kādas idejas par ērtēmēs izmantošanu ārpus Eiropas? Pāvils Telička, lūdzu. Paldies, Karel. Tas bija arī ļoti saprotams. Es atbalstu arī uh, mērķus un domāju, ka tas ir strateģiski nozīmīgs projekts, bet mēs visi šeit saprotam, ka finanses ir tās, kas kavē īstenošanu. Un jautājums, ko es gribu uzdot. Uh, biznesa plāns ir pamatots, bet paturot prātā eh, komisijas nu, rīcību attiecībā uz dalībvalstīm nesenā pagātnē, vai ir dalībvalstīm paskaidrots, ka šis eh, jautājums nu, saistās ar jaunām biznesa iespējām. Tagad mans jautājums par 20% eh, intensīvākas liežu izmantošana ir pozitīvs elements, augstāka drošība ir nākamais, un, bet arī izmaksas ja mums nav jāražo lokomotīvas 27, 27 dažādām dalībvalstīm, tad ietaupījums ir iespējams ļoti liels, bet tas nav novērtēts pilnībā. Un mans jautājums ir šāds. Mēs bijām domājuši, ka ērā būs galīgais vārds bet dalībvalsti desmit gadu laikā ir iztērējuši daudz naudas un daudz laika, vai tiešām dalībvalstīm joprojām būs pēdējais vārds. Bet Dāņi tagad nevēlējās neko vairs grozīt par to, kas jau ir uh, pieņemts turpmākajiem 15 gadiem, bet ja šie plāni nu, neatbilst Uh, aktuālajai situācijai, tad ir, protams, jāspēj plāni mainīt. Tehniskās inovācijas, protams, būs arī turpmākajos desmit gados, un sistēmai ir jābūt tādai uh, ar sadarbspēju arī virzienā uz leju, un kā, ko tad tagad darīt? Visus līgumus mainīt nevaram, uh, bet Eiropā taču ir jābūt šai sadarbspējai. Un pēdējais jautājums. Eiropas Savienības līdzfinansējums ir diezgan apjomīgs, un līdz ar to mēs gribam zināt, kā šie līdzekļi, vai tie tiek efektīvi izmantoti, vai viss turpināsies kā līdz šim, un ko jūs darīsiet, lai neatkārtotos pagātnes kļūdas Un es gribētu vēl vienu teikumu piebilst, kā lokomotīvju un vagonu imports no Hitaši vai no Ķīnas ražojumiem, kā mēs attieksimies pret šo importu, un šeit sadarbspēja iegūs vēl pavisam citu nozīmi Bet šī sistēma ļoti labi darbojās ārpus Eiropā. Mums tā ir mūsu sistēma, bet mēs to neizmantojam. Karel, lūdzu. Like first, uh... Vispirms, pirmais jautājums bija par, par piegādātājus Siemensu, Bombardie un citiem, kāda ir viņu politika un ko viņi sagaida un ko mēs varam gaidīt no jums, no viņiem. Ražotāji, mēs runāsim par to visu arī sanāksmē Rīgā. Ražošanas politika mainās arī pēdējo sešu mēnešu laikā. Ansaldo tika nopirkts, to iegādājās Hitachi un Eiropas austrumu daļā būtībā ir redzams, ka Āzijas piegādātājiem būs viņu vieta, viņu daļa tirgū. Problēma, kas saistās ar Eiropas piegādātājiem vai ražotājiem, ir tā, ka materiāli, kas nāk no Hitachi, ir pat labāki vairākos gadījumos nekā materiāli, ko piegādā Eiropas ražotāji. Un mēs attīstam ļoti labus, tehniski ļoti augstvērtīgus produktus, bet mēs nevaram viņus panākt, lai viņiem būtu noiets tirgū, jo neņemam vērā arī lietotāju intereses. Mums ir jāiekļauj arī Siemens un Bombardie intereses un šie jautājumi tiks apspriesti Rīgā. Runājot par pārobežu funkcionēšanu, kur tas ir iespējams? Beļģija, Nīderlanda, piemēram, tas maksāja ļoti daudz naudas, ieguldījām arī daudz laika, bet, bet ja mēs paskatāmies uz šo, šīs programmas īstenošanas ietvaru, uh, Mēs izanalizējām pārobežu um, satiksmes intensitāti, mēs at, novērsām daudz problēmu, citas starpā problēmas ar sadarbs, sadarbspēju un katra, katrs, nu, katra šāda robeža ir jāuztver nu, tā kā atsevišķs projekts lielā projekta ietvaros Esmu arī ticies ar daudzu dalībvalstu pārstāvjumu, ne ar visu, bet mēs vienojamies arī par prioritātēm, kas ir eh, pierobežu reģionos. Piemēram, Vācijā ir 12 šādu punktu, pārobežu šķērsošanas punktu, un mēs pieņemam lēmumus par infrastruktūras attīstību, kon, vienojamies par to, kur koncentrēsim aktivitātes. Tagad mums ir piecas tādas visnozīmīgākās robežu šķērsošanas vietas Vācijā. Mēs pamazām, pamazām ejam uz priekšu, jo, nu, domājam, ka tas, protams, ir nepieciešams. Rikē kunga jautājumi. Manuprāt, jūs daļēji jau atbildējāt, Kramer kungs, par uh, saistībā ar dzelzceļa pakotni Šobrīd vadība nu, nav varbūt ideāla, bet katrā ziņā mums ir jānodrošina laba koordinācija starp iestādēm, kas e, darbojas dalībvalstīs. Mums ir jānodrošina lai eh, likumi, noteikumi tiktu aktualizēti, pielāgoti, lai ērtēmes e varētu izmantot. Runājot par investīcijām infrastruktūrā, kad ir jauna infrastruktūra, tad ir obligāti jāiekļauj, jāizmanto arī ERTMS, tas ir pienākums. Runājot par finansējumu, atbildu Eh, Pavēlam un arī jums, Rikērkungs, par eh, biznesu. Tas ir jautājums, kas saistās ar kultūru. Nevienmēr mēs vērtējam investīcijas kā ieguldījumu biznesa attīstībā. Valdībām, valdības prasa naudu, tas nav nekas jauns, bet ERTMS raugoties uz to, kā tas ietekmē infrastruktūru, tas, protams, arī ir, tas nāk par labu biznesam. Gan jaudas, gan drošība, gan enerģijas patēriņš, tas viss, tas viss saistās ar izmaksām, bet labvēlīgs iespējas uz izmaksām, tie ir ieņēmumi bet mums jāraugās, ko, ko dara politiķi, kādu lēmumu tiek pieņemti par šī pieejamību šai infrastruktūrai. Un dalībvalstu politiskās nostādnes atšķiras. Un ieņēmumu, tas kā šī sistēma atspoguļojas ieņēmumu ailēs, tas nav pietiekami bieži analizēts jautājums Tāpat runa arī ir par ietekmi uz vidi. Runājot par sistēmas izmantošanu ārpus Eiropas, projektu ir daudz, tie tiek īstenoti ārpus Eiropas, bet galvenā atšķirība ir tā, ka pārobežu dimensija šeit nav sistēma tiek uh, iestrādāta pašas valsts iekšējā transporta sistēmā, bet par pārobežu projektiem nav runa. Un te, tas ir ražotāju uzdevums. Ja mums ir laba pieredze pārobežu sadarbībā, tad tas ir jāreklamē arī eksporta tirgos un vēl. Arī ražotājiem te ir kas darāms šajā līme, tehnoloģijas līmenī, to, protams, ir iespējams turpināt attīstīt. Varbūt 10-15 gadu laikā mēs, mums būs tieša saikne ar satelītu Galileo, piemēram, un tad mums vispār nebūs vajadzīga šī infrastruktūra, Mums viss eh, šī signālu pārraida notiks izmantojot satelītu, tā ka šai tehnoloģijai ir liels attīstības potenciāls arī Eiropas Savienībai. Paldies, liels paldies! Mēs ceram, ka, ka mēs mācīsimies no pagātnes kļūdām un nākotne būs rožaina. Tagad eh, turpināsim koordinātoru sanāksmi, tā ir slēgta sanāksme.